Paziņojums par komisijas izstrādāto nodarbinātības izaugsmus un ieguldījumu tiesību aktu paketi došu vārdu komisijas eh, priekšsādātājiem Junkerkungam. Priekšsādātāji, kolēģi, godājumie parlamenta de deputāti, dāmas un kungi, es uzrunāju šo parlamentu tikai vēl pirms mēneša un es jums apsolīju iepazīstināt ar ambiciozu investīciju plānu vēl pirms Ziemassvētkiem. Ziemassvētki ir pienākuši ātrāk. Mēnesi pēc tam es esmu šeit, lai pildītu savu solījumu. Un es to daru šeit, Eiropas parlamentā, jo šī ir tā institūcija, kur notiek svarīgi notikumi. Šodien mēs uh, atveram jaunu lapusi. Pēc gadiem ilgas cīņas, lai atjaunotu mūsu fiskālo uzticamību un veicinātu reformas, šodien mēs iekļaujam, uh, mēs pieliekam punktu šim apburtiem lokam un uzsākam investīcijas. Šāds uh, pasākums uh, Eiropas Savienībā šobrīd ir nepieciešams. Investīcijas Eiropā ir kas vairāk, ne tikai skaitļi, projekti, nauda, noteikumi. Nē, mēs te runājam par cilvēkiem. Galvenokārt par tiem pilsoņiem, kuri ir bez darba. Mums ir nepieciešams Eiropas tautai sūtīt signālu un sūtīt signālu pasaulē, ka Eiropa atgriežas pie darba. Šis nav laiks, kad skatīties atpakaļ. Investīcija jomā mēs runājam par nākotni. Protams, nevajadzētu aizmirst uh, tos upurus, uh, kurus uh, cilvēki ir nesuši pēdējo sešu gadu laikā, lai pārvarētu krīzi, lai likvidētu barjeras, atvērtu tirgus, jo pretējā gadījumā mūsu reformas ekonomikā nestrādās. Šie ir nepieciešami priekšnosacījumi izaugsmē. Jā, ir nepieciešamas struktūrāls reformas, lai modernizētu un lai modernizētu un uzlabotu mūsu fiskālos tirgus, ir nepieciešama fiskālā atbildība, lai atjaunotu uzticību un um, mūsu valsts uh, finansējuma ilgtspēju, un tāpēc ir nepieciešams veicināt investīcijas Neviens koks nevar pārtikt no augsnes un uh, vien ir nepieciešams arī šo koku laistīt. Pirmo reizi komisija ekonomikas panākums stūrakmeņus uh, saliek kopā. Tie nav sastutēti vienkārši kopā, bet apvienoti vienā kopīgā vēstījumā, proti to, ka Eiropa var ko darīt savu nākotnes paudžu un pārējās pasaules labā, lai kļūtu par uh, veiksmīgu nodarbinātības izaugsmes uh, un investīciju centru. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs uh, piedzīvojam ne tikai ievērojumu investīciju trūkumu, bet esam iekļuvuši pat investīcijas lazdā. Runājot ar investoriem, viņi visi piekrīt, ka Eiropa ir pievilcīga vieta, lai tajā veiktu ieguldījumus, bet iesraugos uz skaitļiem, tie stāsta pavisam citu stāstu. Ieguldījumu līmenis Eiropas Savienībā ir nokritis līdz 327 miljārdiem no vēsturiskā maksimuma, un savukārt ASV piedzīvo izaugsmi, kamēr Eiropa paliek nopakaļ. Tāpēc, ka investoriem pietrūkst uzticības, uh, un ticamības. Otrkārt, mēs saskaramies ar ievērojumu paradoksu. Par spīti lielajai pasaules finanšu tirgus likviditātei, investīcija tirgus Eiropā neatgūstas. Un treškārt, tāpēc, ka mūsu publiskie resursi ir uh, palielinājušies, mūsu parāds ir pieaudzis Un tas ir noticis eh, tikai dažu gadu laikā. Publiskie izdevumi jau tagad ir aptuveni 50% no Eiropas IKP, un tāpēc ir nepieciešams viedāk pārvaldīt valsts uh, līdzekļus, veicinot investīcijas. Valsts līdzekļi ir jāizmanto pēc iespējas labāk, finansējot skolas un labklājības sistēmu, nevis eh, lai apkalpotu parādu. Un šobrīd mēs meklējam atbildi šai Eiropas patoloģijai un pieturamies pie mm, reālās ekonomikas metodes. Šis nav laiks, kad ir nepieciešami nacionāli, ideoloģiski vai citādi strīdi, ir nepieciešams e, politisks e, konsens, lai Eiropa varētu atgriezties e, pie izaugsmas. Ir nepieciešama svaiga nauda bet, manuprāt, ir nepieciešams arī jauns sākums un jaunas investīcijas. Mums ir jāapzinās, ka nacionālajie budžeti jau tāpat ir saspringtā situācijā. Eiropas uh, Savienība. Eh, Eiropas Savienībā ir liela likviditāte, laba likviditāte, un mēs varam augt bez jauniem parādiem. Uh, ir nepieciešams nodrošināt uh, jaunas investīcijas, kas uh, pēc tam atmaksāsies, un ir nepieciešams radīt uh, atbilstību izaugsmas un stabilitātes pakta noteikumiem, kas veicinās uzticību. Bet, ja dalība valstis mm, mm, ieguldīs um, savu naudu šajos projektos, mēs šos ieguldījumus neņemsim vērā Eh, saskaņā ar stabilitātes pakta noteikumiem. Mums ir nepieciešama pareizā sistēma, lai izmantotu valsts naudu, kas ļautu radīt svīras mehānismu, eh, izmantojot valsts līdzekļus, jo tas var palīdzēt eh, veikt papildus investīcijas, kas citādi nebūtu iespējams, un radīt jaunas darba vietas. Ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt projektus izvērtēt, kur ieguldīt šo svaigo naudu. Tiem ir jābūt pievilcīgiem projektiem ar zemiem birokrātiskiem šķēršļiem un jārada ekonomiskā pievienotā vērtība. Gribēju skaidri teikt vienu lietu. Nauda, kura mēs eh, šobrīd eh, piedāvājam izmantot, ir papildus tai, kas jau ir paredzēta. 630 miljārdiem eiro, kas tiek piedāvāti no struktūrālajiem un uh, kohēzijas fondiem nacionālā un savienības līmenī un papildus tam, ko Eiropas uh, investīcija banka jau ir piedāvājusi līdz šim, palielinot uh, kapitālu par 10 miljārdiem. Eiropas uh, investīcija banka mm, reālajā ekonomikā nodrošināsim 20 miljārdu ieguldījumu. Un tas ir papildus visām esošajām programmām, kas jau veic ieguldījumus infrastruktūrā, kā arī mm, Eiropas MVU. Vēl svarīgāk ir tas, ka tas ir papildus tam, ko pašas dalība valstis var darīt, lai sev palīdzētu. Jo dalība valstīm arī ir jāatbalsta investīcija vīde, lai labāk izmantotu uh, publiskā sektora naudu un veicinātas struktūrālās reformas. Paskaidrošu, kāds ir mans redzējums par to, kur šī nauda būtu jāiegulda. Es šeit acu priekšā redzu bērnus Tesalonikos, kuri strādā pilnīgi jaunā klasē, kurā ir pieejami jauni moderni datori. Es redzu uh, slimnīcas, kuras ir apgādātas ar vismodernāko aprīkojumu. Es redzu, ka Francijas uh, uh, strādnieks, kurš pārvietojas uh, no vienas pilsētas uz otru, var uzlādēt savu elektrisko automobīlu, nevis pildīties degvielas uzpildes stacijā. Redzu uzņēmumus, kas izmanto tehnoloģisko progresu, lai nodrošinātu labāku e-, energoefektivitāti. Mūsu projektiem ir jāsatirgo tīkli un tirgi. Uh, jāintegrē jaunie enerģijas avoti un jādiversificē piegāžu avoti. Transporta nozarē ir jāmodernizē infrastruktūra, lai atrasinātu sastrāgumu problēmas, lai radītu jaunas tirzniecības saiknes, un mūsu videi ir nepieciešams jaunas pārstrādes un ūdens, eh, notīrīšanas, ūdens attīrīšanas iekārtu. Uh, sistēmas, ir nepieciešama viedo datu centra Eiropā, nepieciešamas investīcijas izglītībā, inovācijās, kas ļoti bieži saskars ar finansējumu trūkumu un um, ir sliktākā situācijā nekā mūsu konkurenti. Un tas viss ir sociālā tirgus ekonomika. Mūsu vajadzības ir ārkārtīgi plašas, un šis ir vesels paudzes izaicinājums ar kuru Eiropai ir jāsaskars. Kā tas viss darbosies? Šī nauda jau nenokritīs no gaisa. Mums nav naudas drukājumās mašīnas, mēs vēlamies piesaistīt naudu un vēlamies, lai tā strādā mūsu labā. Šodien mēs veidojam jaunu arhitektūru, kas to pieļaus. Un galvenais ir nodrošināt uh, riska mazināšanas kapacitātes, kas veicinās investīcijas. Mēs vēlamies balstīties uz trim galvenajiem pīlāriem. Pirmkārt, mēs veidojam jaunu fondu Eiropas strateģiskiem ieguldījumiem, kuru garantēs publiskā sektora nauda no Eiropas budžeta un no Eiropas investīcija bankas. Un tādējādi mēs varēsim pēdējo nākamo trīs gadu laikā mobilizēt 320 miljardus eiro. Tomēr ar to nepietiek. Man ir jums jāatgādina, ka tas ir visbūtiskākais solis es nesenajā vēsturē, lai mobilizētu budžetu investīciju veikšanai, nemainot noteikumus. Zinu, ka daži no jums ir noraizējušies par to, kā tas ietekmēs izpēti un infrastruktūras budžetus. Jūs uzskatāt, ka mēs pārvirzam naudu no programmas apvārsnes 2020 un radām projektu kategorijas, kurās šī nauda pazudīs. Tomēr tas tā nav. Katrs eiro no šīs programmas, kas tiks iemaksāts šajā fondā, radīs 15 uh, eiro tiem pašiem izpētes un infrastruktūras projektiem. Mēs nepārvietojam šo naudu no viena projekta uz otru, mēs maksimizējam uh, um, ietekmi. Un ja dalību valstis uh, veiks savas iemaksas šajā fondā, tad uh, šī fonda ietekme būs vēl lielāka. Priekšsādātāji, godāmās dāmas un kungi, otrais komponents mūsu programmā ir sākojošs. Mēs radām ticamu projektu, uh, vidi, kas uh, balstīsies uz tehniskās palīdzības un um, investīciju programmu, uz izaugsmi ir un orientētiem projektiem, kam ir Eiropas dimensija. Un tas nav politiķu darbs izdomāt un izvēlēties projektus. Mums būtu jābūt pieticīgākiem. Tas ir speciālistu uzdevums, kuriem ir attiecīgā pieredze un attiecīgā zinātība, lai to darītu fonds mm, fondam palīdzēs eh, finanšu ekspertu komiteja, kurā būs pārstāvēti uh, Uh, eksperti un tie izvērtēs no nu, sociālās un ekonomiskās perspektīvas, kuri projekti Eiropai būtu visnoderīgākie. Trešais komponents mūsu programmā ir ambiciozs uh, darbības plāns, saskaņā ar kuru mēs Eiropu vēlamies padarīt investoriem pievilcīgāku. Tāpēc uzskatām, ka ir eksistenciāli svarīgi, lai mazinātu birokrātiju un uh, novērstu uh, birokrātiskās, uh, birokrātiskos šķēršļus. Te mēs nerunājam tikai par finanšu līmeni, mēs runājam par to, ka ir jārada nepieciešamie eh, noteikumi normatīvajā līmenī. Pēdējos gados komisija šajā ziņā ir paveikusi ļoti labu darbu, un es ļoti priecājos, ka Mm, jūs tiekat iesaistīti šajā mm, investīciju programmā. Investīcija bankas iesaistīšanās, eh, kur nebaidās no riska, ir eh, pasākums, kuru mēs varam izmantot labāk, jo bez Eiropas investīciju bankas mēs eh, šādu investīciju programmu nevarētu sagatavot. Es gribēju pateikties Werneram Hoyeram, šīs bankas prezidentam, par izcilu sadarbību, pēdējo nedēļu laikā, ja varbūt pat mēnešu laikā, jo komisija darbojas uh, savā amatā tikai trīs nedēļas, un šobrīd mēs jau esam spējīgi prezentēt jums investīciju programmu tomēr. Pat pirms manas ievēlēšanas uh, par komisijas priekšsādātāju kopš jūlija mēs esam um, aktīvi apmainījušies ar viedokļiem šajā jautājumā, un es uh, pateicos priekšsādātājiem, ka Viņš eh, arī piedalās šajā parlamenta plenārsesijā. Dāmas un kungi, mums priekšā vēl ir vairāki svarīgi soļi, kuri mums būtu jāspēr nekavējoties, jo mēs esam tikai pašā procesa sākumā. Tāpēc es gribētu šodien aicināt visus Eiropu atkal atgriezt uz eh, spēcīgas izaugsmes ceļa. Dalību valstīm būtu jāiesaistās šajā fondā, lai tādējādi veicinātu tā uh, Uh, iespējas, arī dalību valstīm ir jāveic sava darba daļa, lai veicinātu investīcijas Eiropas Savienībā. Ik viens eiro, kurš tiek ieguldīts šajā fondā, var mobilizēt 15 eiro investīciju veidā. Pretī es jums apsolu, ka kapitāla iemaksas fondā uh, pārbaudot uh, valstu budžetus uh, un to atbilstību stabilitātes un izaugsmes faktam netiks uh, ieskaitīti pie budžeta deficīta. Kāpēc gan dalību valstīm būtu jāiemaksā nauda šajā fondā, ja tās ar, mm, zinām, drošības pakāpi nevar prognozēt, cik lielā mērā nauda atgriezīsies šajās valstīs? Uh, Un tas pavisam vienkārši. Lielāka izaugsme Spānijā nāk par labu Francijai, lielāka izaugsme Francijā nāk par labu iz Itālijas izaugsmai. Izaugsme Itālijā nāk par labu Vācijas Federatīvajā republikā. Un faktiski ir jāņem vērā, ka mēs esam eh, tāda likteņa apvienota kopiena un eh, solidaritāte mm, vienam pret otru ir eh, pamatprincips 15 eh, miljārdu investīciju apjoms nav augstākā robeža. Ja fonds pierādīs savu efektivitāti, un tā tas notiks, par to es esmu pārliecināts, efekts varētu būt pat vēl ievērojamāks. Gan Eiropas parlamentā, gan um, Eiropas Savienības padomē ir nepieciešams eh, pēc iespējas plašāks atbalsts šai investīciju programmai, tās saturam, tās mērķiem un tās struktūrai. Uh, Eiropas Savienībā ir nepieciešams apvienot um, visus investorus priekšsādātāji, dāmas un kungi. Es uh, ceru uz uh, šī parlamenta atbalstu, lai apstiprinātu nepieciešamo likumdošanu šī fonda īstenošanai. Un es ceru, ka arī Eiropas uh, Savienības uh, padome uzņemsies šīs pašas saistības. Uh, jo mēs vēlamies, lai šis um, fonds uh, varētu sākt darboties līdz nākamā gada jūnijam, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu panākt uh, rezultāts. Eiropas parlaments ir būtisks partneris, uh, ar kuru mums jāsadarbojas, lai atjaunotu izaugsmi. Komisijā mēs esam atbildīgi jūsu priekšā un šī jaunā fonda pārstāvju jums regulāri atskaitīsies par fonda darbību. Es uh, Vēlētos arī, lai komisijas uh, locekļi un viceprezidenti, kā arī Eiropas Investīcija bankas uh, priekšsādātājs um, regulāri atskaitītos un sniegtu jums ziņojums. Es uh, gribēju runāt skaidru valodu. Ir nepieciešams jūsu uh, politiskais atbalsts. Mums nav nepieciešama šī plāna politizācija. Tā nav politiska spēle ar projektiem. Tā, tas nav nacionālo dalībvalstu vēlmju saraksts. Šeit mēs runājam par būtisku uzticamības eh, tekstu, kuram ir jābūt eh, pārliecinošam, lai tas eh, varētu pārliecināt pasaules finanšu tirgus. Un tāpēc es ceru uz jūsu profesionalitāti, pieredzi un, un Eiropas investīcija bankas zināšanām. Uh, Nu, tas nav automātisks mehānisms, mm, tas nav vienas bankas projekts. Būs nepieciešams elastīgs mehānisms, būs nepieciešams mēlas, eh, mehānisms, kas ir vienkārši īstenošanā investoriem un valsts iestādēm. Mehānisms, kas var eh, laika gaitā attīstīties, pilnveidoties un mm, kas eh, nestrādās tikai ar tematiskām, geogrāfiskām aktualitātēm vai tam līdzīgi, bet gan radīs uh, struktūru, kas nodrošina atbildību mehānisms, kas uh, tām valstīm, kuras visvairāk ir cītušas no krīzes eh, radīs nepieciešamo investīciju plūsmu. Un tas, par ko mēs te runājam, nav iespējams kā tikai Eiropas Savienības līmenī. Es kā komisijas priekšsādātājs eh, saku, ka komisija uzņemas atbildību par savu rīcību, un mēs uh, vēlamies, lai arī jūs pierādītu savu gatavību iesaistīties. Ja šis plāns darbosies, un tas darbosies, tad tas tiks īstenots arī pēc 2018, 19 un 20 gada. Priekšsādātāji, šis ir, tā ir in, investīciju projekts, kas optimizē mūsu ieguldījumus. Mēs te runājam par ilgtermiņa investīcijām, kas veicinās nodarbinātību, kas palīdzēs MVU, um, Eiropas darba vietu veidotājiem, lai veicinātu reālo ekonomiju. Dāmas un kungi, mēs um, domājam par fiskālo atbildību, struktūru mm, reformām, visu valdības līmeņu iesaistīšanu, jo tas šajā mozīkā joprojām pietrīkst. Un tas ir trešais eh, punkts šajā abortajā lokā. Mēs balstīsimies uz šiem pīlāriem, naudu, projektiem un instrumentiem, lai radītu nepieciešamo biznesa vīdi. Uh, Mēs eh, palīdzēsim miljoniem eiropiešu, kuri zaudējuši ilūzijas pēc eh, ilgiem stagnācijas gadiem. Jā, Eiropa var kļūt par būtisku investīciju piesaistes centru, Eiropa var nostāties uz izaugsmes ceļa un Eiropas ekonomiskais modelis var turpināties. Pašlaik, eh, kad mēs nostājamies uz pareizā ceļa, atpakaļ ceļa vairs nebūs. Paldies! Paldies Junker kungam un Eiropas investīcijas bankas vārdā dodu vārdu Hojer kungam. Paldies priekšsēdētāji. It īpaši gribu pateikties par man piešķirto godu un par iespēju uzrunāt Eiropas parlamentu šorīt no rīta, lai komentētu komisijas priekšsādātāju nu pateikto. Uh, lai es varētu atbalstīt Junker kunga nu pat izklāstīto plānu un uh, lai varētu attiecīgos lēmumus pieņemt mans vadītajā bankā uh, kas, uh, protams, no, nozīmē arī, ka mēs nāksim klajā ar šo plānu Ekofinā decembrī un Eiropadomē decembrī. Mēs esam apņēmības pilni likvidēt Eiropas investīciju plaisu. Gada sākumā bankā tika veikts pētījums par investīciju nepieciešamību Eiropā. Un septiņus gadus Eiropa uh, uzrāda zemākus rādītājus nekā 2007. gadā par 15, dažreiz par 20 procentiem, un šī situācija saglabājas. Bez tām ap jau 15 gadus Eiropa atpaliek inovācijas ziņā no mūsu galvenajiem konkurentiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Salīdzinājumā ar mm, tiem mēs jau 15 gadus atpaliekam eh, no viņiem attiecībā uz investīcijām pētījumos, eh, kas ir eh, tikai 1,5% no IKP. Tādēļ es ierosinu ekofinām, ierosināju ekofinām veikt pētījumu par to, vai uh, apgalvojumi par e, investīciju nelabvēlīgo klimatu un vidi ir patiesi. Un pētījums eh, tika noslēgts tikai pirms pāris dienām, un tas liecina par to, ka projekti pastāv, pastāv projektu priekšlikumi un pastāv nepieciešamība pēc šiem projektiem, bet saglabājas jautājums, kādēļ investīcijas netiek nodrošinātas, kādēļ nauda nenāk no privātā sektora, kas liedz veikt šīs investīcijas. Vai tas ir riska dēļ, tad mums tas ir jāmazina, vai tas ir regulējuma dēļ Man ir prieks dzirdēt, ka komisijas priekšsēdētājs ir gatavs atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar regulējumu nepilnībām. Tālāk uzticības jautājums, protams, tas ir izšķiroši svarīgs jebkuram investīciju lēmumam gan Eiropā, gan ārpus tās. Tieši tādēļ mums vajag rīkoties attiecīgā secībā. Vispirms ir jāidentificē. Um, trūkumi, tālāk iemesli, kādēļ šie trūkumi ir, un pēc tam ir um, jāizlēmj, kā rīkosimies ja paraugāmies uz eh, krīzes vēsturi, kopš 2007. gada mūsu banka ir nodrošinājusi vairāk nekā 500 miljārdus eiro investīcijām. Līdz nākamā gada beigām mēs būsim mm, veikuši apmēram 180 miljārdus eh, liels investīcijas. 2012. gadā, kad es eh, solīju mm, Eiropadomē, ka mēs būtiski palielināsim e, šī, šo investīciju apjomu, tad es teicu, ka tas būs vairāk nekā 180 e, miljārdi plus, bet jāsaka, ka mēs esam vēl vairāk palielinājuši savu investīciju apjomu. Tālāk. M, publiskā sektora projektiem un būtu jāuzņemas e, pamatrisks, bet šāda situācija nedrīkst apdraudēt konkurētspēju ilgtermiņā. Eh, pretēji informācijai par valstu parādu, jāsaka, ka aktīvi un līdzekļi nav problēma. Mēs redzam, ka mm, daži sektori nozarē, protams, ir lielā mērā pakļaut riskam, un daudzās valstīs MVU investīcijas netiek mm, pietiekami finansētas. Piekļuvi finanšu līdzekļiem ir apgrūtināta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā, un mums šis jautājums būtu jārisina. Ir ļoti svarīgi atrisināt eh, šīs tirgus nepilnības, lai veicinātu investīcijas īpaši augsta riska infrastruktūras projektos. Tādēļ tiek veidots jaunais eh, fonds, ar ko komisija nu pat eh, jūs iepazīstināja. Es ierosināšu Ekofinam un Eiropadomē, lai Eiropas investīcija banka dotu 5 miljārdus eiro šai jaunā iniciatīvai. Tas būtu plus 16 miljārdiem eiro, kas nāks no Eiropas budžeta, bet šeit ir vajadzīgs, protams, Eiropas Eiropas parlamenta apstiprinājums. Mēs esam gatavi finansēt riskantākus projektus, un šis fonds sāks reāli darboties 2015. gadā, izmantojot jau esošās struktūras, un tā ir priekšrocība. Un es saprotu, ka jūs pieņemsiet galvenos lēmumus, arī padomu pieņems svarīgus lēmumus, un tādēļ būs vajadzīgs laiks, būtu vajadzīgs laiks, kamēr izveidotu jaunu struktūras, bet mūsu banka ir um, gatava mm, aizpildīt uh, šo plaisu laika ziņā, un mēs esam bijām gatavi sākt darboties jau 2015. gadu. Šīs mūsu saistības neietekmēs mūsu aktivitāti ārpus Eiropas Savienības, kur mēs atbalstām projektus ārpus uh, Eiropas Savienības robežām. 10% no projektu investīcijām ir tieši ārpus Eiropas Savienības robežām, un tie ir svarīgi partneri mūsu kaimiņu politikā, attīstības politikā. Mēs uzskatām, ka šī jaunā iniciatīva ļaus piesaistīt jaunas papildus investīcijas Eiropā. Eiropas investīciju banka apzinas, ka tā nav sudraba loda pret vampīriem, bet tas būs Eiropas investīciju bankas konkrēts ieguldījums, lai apmierinātu Eiropas investīciju vajadzības. Paldies! Ielankā. Labi, tagad mēs uzsākam diskusiju un es došu vārdu Eiropas Tautas partiju pārstāvim Webera kungam. Priekšsādātāji, komisijas priekšsādātāji, Hojera kungs, dārgie kolēģi. Mēs eh, no Žana, Joda, Žana Kloda Junkera priekšvēlēšana kampaņā saņēmām solījumu un saņemam solījumu arī pilsoņiem, un tāpēc es uh, gribēju uzsvērt, ka šodien mēs runājam nevis par abstraktiem jautājumiem, bet par bezdarbniekiem Eiropā, par uzņēmumiem, kam nepieciešams investīcijas, par cilvēkiem. Tās pavisam praktiskas problēmas. Es gribēju paust visu cieņu komisijai, ka tā triju nedēļu laikā sagatavoja šo investīciju priekšlikumu, un uh, pateicos arī to, ka komisija pilnā sastāvā šodien ir te. Es, uh, redzu, cik augsts ir šis pārstāvības līmenis, un es priecājos par to, ka pēc vakardienas lēmumu pieņemšana jūs jau iepazīstināt mūs ar šo investīciju pakotni, un a, tas ir labs signāls, ka tas notiek Eiropas parlamentā. ETP frakcijai pēdējo nedēļu diskusijā bija vairāk svarīgi punkti. Pirmkārt, privātais kapitāls a, ir labāks nekā jauni parādi. A, Šī pamatdoma mūs ir nodarbinājusi pēdējo mēnešu nedēļu laikā, un paldies, ka jūs par to domājat, par labāku tērēšanu. Un tā pieredze, ko Eiropas investīcija banka ir guvusi, piesaistot privātā sektora kapitālu, ir ļoti liederīga. Jūs zināt, ka izmantojamā metode uh, Uh, rāda pāris jautājumu, piemēram, aizstāšanas jautājums. Uh, ja mēs līdz šim finansētos projektus iekrājam šajā pakotnē, tad jūs zināt, ka tas neko nedot, un mēs zinām, ka mēs negribam aizstāt uh, privāto kapitālu ļoti drošās ieguldījumu jomās, bet vēlamies jaunu kapitālu. Un tas rada atkal jaunas jautājumas Mēs zinām, ka komisijā vairāki jautājumi vēl nav atrisināti. Mm, Tur lēmumu pieņemšana ir jāatstāja eksperta ziņā, ETP to atbalsta, bet runājot par kritērijiem, par nosacījumiem, mm, tie ir jāapstiprina politiskā līmenī un jāapspriež. Un padomē es gribēju teikt, ka šī ideja par privātā kapitāla mobilizāciju uh, ir jāveicina. Es gribētu, lai padome beidzot eh, beigtu to bloķēt, jo 2015. gadam ir nepieciešams eh, stabils budžets, lai šo plānu varētu īstenot. Manuprāt, tie ir tie punkti, pie kuriem vēl ir jāstrādā un kas ir jārisina. Otrs eh, svarīgs punkts ETP politiskajai grupai ir tas, ka nauda vien problēmas neatrisinās. Žanklauds Junkers to ļoti skaidri norādīja. Dāmas un kungi, kolēģi un kolēģis, eh, investoriem ir jāatgriežas Eiropā, un ja mēs redzamies uz eh, investīciju, pat mēs redzamies, ka tiek eh, veiktas investīcijas Portugālē, Īrijā. Pagājušajā nedēļā ar ETP mēs bijām Latvijā, arī tur notiek investīcijas. Un kāpēc tur notiek investīcijas? Tāpēc, ka šajos gados, pēdējo gadu laikā, ir veiktas struktūrālas reformas, un ja ir drosme nostāties eh, uz šīs globalizācijas ceļa un strādāt. Un tāpēc mums ir nepieciešams iet šo ceļu Eiropā. Uh, jo te mēs runājam par banku, par pašu kapitālu, par uh, regulējumu noteikumiem, par enerģijas tirgu, jo enerģijas tirgus nav vienots, tur investīcija nav, digitālais tirgus nav vienots, tāpēc tur investīcija nav, un mūsu uzdevums ir Eiropā un arī nacionālajā līmenī to paveikt. Jūs uh, zinat, uh, cik ilgi ilgs tiesa procedūras Itālijā, tāpēc nav brīnums, ka tur uh, Uh, netiek veiktas investīcijas. Jūs zināt, kāda ietekme ir arotbiedrībām Francijā, tāpēc nav jābrīnās, ka tur nav investīcija. Un arī manā valstī, jūs zināt, uh, Vācijā mm, pat nepietiek investīcija. Tāpēc katram ir jāsniedz savs ieguldījums struktūrālo reformu īstenošanā. ETP ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, savā kontinentā, pievienošu to pavisam īsi, atjaunot budžeta stabilitāti, tas ir pamatnosacījums izaugsmē, Un ja mēs vēlamies, uh, lai tirgi uzticētos, uh, vai ja mēs vēlamies, lai tirgi neuzticētos vairs valstu budžetiem, lai krīze atgrieztos, tad um, tas visvairāk kaitētu investīcijām. Junkara kungs šodien nāca klajā ar skaidru priekšlikumu, un šī priekšlikuma kritiķus es aicinātu izteikties jau tagad, lai un izmantot konstruktīvas kritikas pieeju Eiropā Problēma ir tāda, ka tad, kad kāds nāk klajā ar priekšlikumu, mēs uh, dzirdam, ka ir daudzi, kas uh, spēj identificēt un raksturot problēmas, bet tikai daži spēj pateikt, ka šis varbūt ir labs priekšlikums, bet man vēl ir labākas idejas, kā to uzlabot, papildināt. Un tāpēc es aicinu paust uh, labu, konstruktīvu kritiku. Uh, jo šajā jomā mums ir nepieciešams optimisms. Dāmas un kolēģi padomē vēl gribēju teikt, ka tagad gatavojoties um, decembra Eiro padomē, uh, varētu uzpeldēt jautājumu par to, ka tiek darīts pārāk maz, nepietiekam, bet es gribētu aicināt, lai Eiropa pildētu uh, um, savus solījumus. Visiem iesaistoties, mēs varam mobilizēt šos 315 miljārdus, un ja kāds uh, savā galvaspilsētā prasa vairāk, tad uh, mēs aicinam jūs uh, veikt savu ieguldījumu. Katrs var fondā iemaksāt savus līdzekļus, tie vēlas. ETP atbalsta Žana Klauda Junkera un Eiropas komisijas priekšlasījums. Mēs vēlamies uh, šādu skaidru signālu, vēlamies, lai Eiropa atgriežas pie izaugsmas, un šī ir laba diena Eiropai. Paldies! Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā došu vārdu Pitēlas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms pieciem gadiem Barozo komisijas mantra bija stabilitāte un taupība. Jūs, priekšsēdētāji Junker, izvēlējāties parlamentu, kur uzstāties ar šo runu. Šis investīcijas plāns, ar ko jūs mums nu pat iepazīstinājāt, liecina par to, ka panorāma ir mainījusies. Jūs runājat par uzņēmumiem, pilsoņiem, investīcijām. Uh, arī žurnālistiem, atliekot malā tehniskās detaļas. Es domāju, ka mēs esam iegājuši jaunā ērā. Mums ir jauns nosaukums tagad, jauns virsraksts - investīcijas, darba vietas un izaugsme. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka jūs esat mainījis šos uzsvarus. Sociālistu un demokrātu progresīvā alianse ir gatava jūs atbalstīt šajā jaunajā uh, apņēmībā, ejot pa šo jauno virzienu. Metodika arī ir mainījusies attiecībā uz to, kā sasniegt mērķus. Mēs vairs nerunājam par darījumiem, kas noslēgts starp valdību pārstāvjiem aiz slēgtām durvīm. Tagad parlaments tiks pilntiesīgi un pilnvērtīgi iesaistīti šajā procesā. Mēs uz to esam aicinājuši jau ilgu laiku Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas investīcija banka būtu proaktīva. Jūs runājāt par atbalstu riskantām investīcijām, bet tas nozīmē, ka jums ir nepieciešams uh, publisko finanšu līdzekļu pamats. Mūs neinteresē, ko saka kredītreitinga aģentūras. Mūs interesē cilvēku uzticība un cilvēku dzīves. Mēs runājam par investīciju vērtību, vērtējot, cik daudz darba vietu šādas investīcijas var radīt. Mēs vēlamies investīcijas, kas patiešām kaut ko dod, ar ko ir iespējams reāli sasniegt eh, reālus rezultātus. Es domāju, ka šodien jūs esat spēris pirmo soli uz pareizā ceļa, bet šeit mums būtu nepieciešams noformulēt skaidras prioritātes un pilsoņiem ir jāzina, kur tiek izlietota viņu nodokļos samaksātā nauda enerģētikas eh, resursu maiņa, klimata pārmaiņas. Tas, protams, viss ir risks mūsu eh, sabiedrībai, bet mums nevajadzētu eh, iestīgt politisko partiju karos. Mums vajadzētu tiekties uz kopīgu mērķu sasniegšanu, jo Eiropas civilizācija nav Kasandra. Un, mums nevajadzētu sludināt pastaro dienu, bet mums vajadzētu domāt par nākotni un nekavējoties investē, piesaistīt investīcijas un noteikt prioritātes. Mēs, protams, gribētu vairāk uh, kapitāla piesaisti un tīpaši publiskos resursus, bet šis 20 miljardi kā sākums skaitlis noteikti ir labs rādītājs. Es domāju, ka mums vajadzētu iedrošināt arī dalību valstis eh, veikt eh, attiecīgi savu ieguldījumu. Jūs teicāt vienu lietu ļoti skaidri, un es domāju, ka tas arī ir svarīgi. Konkrēti tas, ka dalību valstu pienesums ned nedrīkst tikt rēķināts attiecībā pret uh, parāda īpatsvaru attiecībā pret valsts budžetu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama elastība. Mums vajadzētu mainīt stabilitātes un izaugsmes uh, pakta prokusta gultu. Mums ir jābūt elastīgiem. Politikā ir jāpiemēro normas, noteikumi gudri un saprātīgi, jo pretējā gadījumā jau mūs šeit vispār nevajadzētu. Tad varētu atsūtīt grāmatvežus un juristus uz Strasbūru un nevis mūs. Mēs esam vēlēti šeit, lai pārstāvētu reāls cilvēku intereses kā politiķi, un tam mums ir vajadzīga atbilstošā elastība. Un um, mums ir jāraugās, lai stabilitātes pakts netiktu izmantots kā atruna tam, ka investīcijas netiek veiktas. Daži cilvēki saka, ka um, mēs esam sanākuši kopā šeit svinēt mūsu pēdējās dienas. Es tam neticu. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju mainīt mūsu nākotni. Mēs atbalstīsim tādēļ jūsu priekšlikumu, un kā jau jūs teicāt, um, ka šis plāns uh, varētu tikt realizēts tuvāko trīs gadu laikā. Mēs atbalstīsim jūs visā šajā ceļā un mēs centīsimies panākt taisnīgumu un godīgumu. Šis skolas bērns Tesalonikos vai Madridē, tad apmeklētu um, kvalitatīvu skolu, um, mūsu uzņēmumi būtu konkurēt spējīgi globālajā vidē, mūsu cilvēki sas, uh, saņemtu kvalitatīvu veselības aprūpi, bet tam ir nepieciešama drosme un vīzija. Paldies! Vielen Dank. Paldies, un tagad EKR uh, frakcijas vārdā došu vārdu Kamalam Saidkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Junker kungs, jūs zinat, ka mēs esam uh, tā grupa, kas skatās uz nākotni, nevis uz pagātni. Un man patika jūsu analoģija ar uh, ūdeni glāzē, bet kā panākt, lai šis ūdens glāzē būtu, tas tur ir jāielē, kā panākt investīcijas. Mums ir jāraugās, lai būtu konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Es esmu ticies ar privātiem investoriem un vaicājis, kas liedz viņiem investēt. Es runāju ar lielu institucionālo investoru, kam ir vairāk nekā uh, eh, 600 miljārdu mārciņu aktīvos, un viņi teica, ka uh, valdība grupas nenodrošina to, ka mūsu investīcijas dod peļņu, atdevi. Riska kapitāla investīcijas teica, ka viņi neinvestēs tādēļ, ka Eiropas likumdošana nerada investīcijām labvēlīgu vidi. Es eh, tikos arī ar vienu Vācijas uzņēmēju, un viņš vaicāja, kādēļ Eirozonā uh, tik uh, maz ir piesaistīta investīciju, bet tajās valstīs, kur nav eiro ieviests, investīciju ir vairāk. Vai eiro varbūt ir iemesls tam, ka trūkst investīciju? Bet, protams, jautājums ir, kā nodrošināt, lai mēs nerunātu tikai par naudu. Kā nodrošināt, lai mums būtu reālas reformas? Es došu pāris piemērus. Pirms dažiem gadiem es runāju ar vienu britu uzņēmumu, kas vēlējās investēt Itālijā. Viņiem bija nepieciešami 11 gadi, lai investētu sašķidrinātās gāzes terminālā, bet viņi pēc 11 gadiem aizgāja, jo viņi nespēja cīnīties ar Itālijas birokrātiju. Kā mēs varētu cīnīties ar šādu bi lieku birokrātiju, kas neļauj veikt investīcijas. Vēl viens piemērs - lidosta. Uh, Berlīnas lidosta joprojām 44 mēnešus pēc inaugurācijas nav tikusi atvērta. Kā piesaistīt šīs privātās investīcijas? Kā novērst to, lai riska slogu neuzņēmtos nodokļu maksātāji? Kā izvairīties no tā, lai šādi nepabeigti vai neveikti projekti vairs neatkārtotos. Tas ir tādēļ, ka mums nav pietiekams atbildes uz privātā sektora investoru jautājumiem, uz viņu bažām. Paldies! Paldies! Un tagad Aldas grupas vārdā Ferhofštata kungam vārds. Kamalkungs Berlīnas lidosti jau vēl nav atvērta, bet nu, tas jau ir cits jautājums. Vai tas pats? Nu, vienalga. Bet, manuprāt, ir labi, ka mums ir šāds priekšlikums un jūsu plāns ir uzsākt darbu 2015. gada 1. jūnijā. Vismaz tā tas ir paredzēts, ka šis fonds varētu sākt strādāt. Tas ir labi. Uh, kolēģi, mēs jau piecus gadus runājam par izaugsmi, par miljoniem, par projektu obligācijām un tā tālāk, bet tagad mēs runājam par reālām, īstām investīcijām, jo investīciju trūkums ir milzīgs - 700 miljardi kopš krīzes sākuma. Investīciju apjoms Eiropā ir samazinājies par 14%, bet ASV šis skaitlis ir bijis stabils visā šajā periodā. Uh, Un tas ir ārkārtīgi svarīgs, nopietnas jautājums. Mums ir trīs lietas, kas ir jāsasniedz, jānodrošina, lai šis plāns strādātu. Pirmkārt, Junkera kungs, šis investīciju plāns nevar darboties atsevišķi. Nākošais gads, kad jūs ieviesīsiet jaunus likumdošanas aktus, tie ir jāpieņem ne tikai par šo konkrēto jautājumu, bet arī papildu dokumenti, atbalstošie dokumenti ir jāpieņem, piemēram, struktūrālās reformas dalībvalstīs. Vēbera kungs jau vairākus pie, piemērus nosauc, piemēram, pensiju tirgus, darba tirgus. Un pat, ja mēs šeit runājam par kondicionalitāti, jeb nosacījumiem, uh, Kāda vispār jēga uzsākt kaut kādus investīcijas projektus valstīs, ja šīs valstis pašas neko nevēlas darīt, lai veiktu struktūrālās reformas? Tieši tāpēc es uzskatu, ka eh, šīm te struktūrālajām reformām, šiem nosacījumiem ir jābūt uz galda tad, kad tiek ieviesta reforma jūsu dokumentu pakotni. Un, manuprāt, arī šai programmai ir nepieciešama otra daļa - tirgus liberalizācija, apvienošana dažādos sektoros, enerģētikas un citos. Ir jau vairāki piemēri. Protams, ka muļķīgi būtu veidot savienojumu starp Spāniju un Franciju enerģijas jomā. Tajā pašā laikā, ja Francijā ir eh, likumdošanas akti, kas neļauj no Spānijas saņemto enerģiju izmantot, uh, Un līdzīgi ir arī digitālajā tirgū. Ja mums būs 28 uzrauki šajā tirgū, tad mums vispār jāaizmirst par kaut kādām investīcijām un programmiem. Tāpēc pirmkārt izveidosim vienotu uzraugu, un tad šīs investīcijas būs produktīvas, un mēs varēsim virzīties uz priekšu. Un trešais par kapitāla tirgiem. Hilakungs arī šeit ir. Tātad, ja šeit mums nebūs tāda patiesa apvienošanās, uh, jo, piemēram, līdzekļus Lielbritānijā nevar izmantot, lai saņemtu investīciju kredītu Itālijā. Tātad, ja mums nebūs šīs te lietas nodrošinātas, šis apvienotais regulējums, apvienotie tirgi, tad nekas nenotiks, mēs vienkārši lielā mērogā zaudēsim naudu. Treškārt, par fonda funkcionēšanu. Būsim godīgi Es nedomāju, ka šeit mums ir kaut kāda valsts nauda, ko mēs varam iemaksāt. Mums ir tikai valstu parādi. Un tieši tāpēc garantiju schēma ir tas piemērotākais risinājums. Jo nav nepieciešams kapitāls, var eh, nodrošināt zināmu rezerves robežu, uh, Un svarīgākais varbūt, es tagad skatos ne uz jums, bet uz padomi. Skaidrs, ka mēs atbalstam, jūs atbalstat, jūs, jūs piedāvājat šo priekšlikumu, bet arī 28 dalībvalstīm ir jāatbalsta šis priekšlikums. Jo, ja tās atbalstīs šo schēmu, tad mums būs daudz lielāka garantija schēma, kā tie 21 miljards, kas pašlaik mums ir. Un es gribēju Lugodzi kungam uzdot šo jautājumu nākošajā padomes sēdē decembrī, jo visām dalību valstīm būtu jāpiedalās šādā garantijas schēmā, lai palielinātu investīcijas Eiropā. Manuprāt, tam būtu jābūt Itālijas prezidentūras vēstījumam. Gozīkungs, vēl gribēju jums jautāt, varbūt mēs varam strādāt ar nodokļu atlaidēm. Piemēram, dalībvalstis varētu neuzlikt nodokļus, un tas varētu radīt milzīgu izaugsmu šajā fondā. Un arī parastie pilsoņi varētu, piemēram, eh, būt ieinteresēti kaut kādas obligācijas nopirkt. Un kā ar institucionāliem investoriem? Ja, piemēram, šajā fondā būtu 2% atdevi, uh, un arī dalībvalstis varētu strādāt ar nodokļu eh, jautājumu, tad mēs varētu nodrošināt panākumus. Un nobeigumā. Nepildīsim vienkārši to, kas ierakstīts dalībvalstu vējumu sarakstā, jo Eiropas komisijai ir jābūt šī projekta vadībā, strādājot kopā ar investīciju banku, kas ir tā kā divi dvīņi, kas varbūt nav dviņi eh, un biedri noziegumos, bet eh, biedri investīciju jomā. Paldies! Paldies! Apvienoto kreiso grupas vārdā Papadomulis kungs. Priekšstādātāji Junkara kungs. Diemžēl ir tā, ka šī slavenā 300 miljārdu eiro pakotne kur jūs mums apsolījāt 15. jūnijā, ir tukša čāla. Un tas ir vienkārši piliens uz uh, karstiem akmeņiem. Jūs uh, solījāt 16 uh, miljardus eiro no Eiropas Savienības budžeta un pārējo no Eiropas investīcija bankas. Un tā tad tur nav pat neviena eiro svaigas naudas. Un šobrīd jūs solat uh, svīras efektu, kas būs 15 kārtīgs, un neviens ekonomikas eksperts pasaulē tam nevarētu noticēt, ņemot vērā jaunas recesijas iespējamību Eiropā, deflāciju. Nav iespējams panākt svīras efektu 15 reižu apjomā. Uh, Es saprotu, ka jūs atbalsta uh, ekonomikas ministri un uh, viņi piedalās uh, šajās darba grupās un saka, ka pakotne ir ļoti laba. Bet arī šie paši eksperti saka, ka ir nepieciešams vaiga nauda, lai recesijas laikā un stagnācijas laikā mm, panāktu izaugsmu. Bez svaigas naudas nekādu izaugsmu panākt nav iespējams. Ferhofsteta kungs teica, ka investīcijas Eiropā pēc krīzes uh, ir kritušās 15 reizes. Nu, savukārt, atsevišķās valstīs investīcija apjoms pieaug. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tur ir ieguldīta svaiga nauda. Un šeit jūs nepiedāvājat nekādas izmaiņas. Junkara kungs, jūs savulaik ierosinājāt, ka šie 500 miljardi eiro no. Eiropas stabilitātes mehānismi arī varētu tikt izmantoti. Pašlaik savā priekšlikumā jūs to esat aizmirsuši. Jūs savā runā pieminējāt bērnus Tesalonikos no manas valsts, bet uh, jūs un Trojka ir, panāca, ir panākusi 25% mm, IKP samazinājumu, 30% bezdarbu. Uh, Un galu galā tas viss notiek kā ierasts Eiropā, kurā uh, Vācija ir visa vāra un uh, pārējai nav nekādas teikšanas. Nu, paldies, un tagad zaļo frakcijas vārdā Lamberts kungs. Paldies, priekšsādātāja Junkara kungs. Man jums jāpauž. Uh, atzinība par to, ka nepilna mēneša laikā jūs uh, esat uh, iepazīstinājis mūs ar uh, savu investīciju plānu. Jūs esat turējis savu solījumu un tas runājums par labu. Mēs piekrītam jūsu analīzē par to, ka Eiropai pietrūkst investīciju, bet mēs nedomājam, ka tās ir tādas investīcijas, kas uh, tiek ieguldītas uh, spekulācijās uz dažām dienām, stundām, sekundēm. Tie nav investori. Un mēs arī nedomājam, ka investīcijās uh, ietilpst uh, līdzekļi, kas uh, tiek ieguldīti, lai veicinātu nekustamā īpašuma vai aktīvu burbuļus, ar ko mēs Eiropā tagad saskaramies. Mēs arī nedomājam to, ka investīcijas uh, nozīmē, ka eh, investīcijas ir eh, tiek izlietas betonā, lai uzceltu atomu eh, elektrostaciju vai lidlauku vai pilnībā nobotanētu Spāniju vai, vai īrijas krastus vai tam līdzīgi. Uh, Nu, tas ir vienkārši dzīšanās pēc pēļņas bez pievienotās vērtības ražošanas. Mēs uzskatām, ka vienīgās liederīgās investīcijas ir materiālas, eh, finanšu investīcijas cilvēkos, kuras eh, var kalpot eh, cilvēka labklājības eh, uzlabošanai, cieņas nodrošināšanai, un jūs runājāt par um, struktūrālām reformām. Mēs te runājam arī par sociālo kohēziju, par ieguldījumiem izpētē. Lūk, tie ir virzieni, kur ir jāveic eh, investīcijas, un jebkurā gadījumā mēs um, saskatām, ka zināmā mērā notiek atgriešanās pie mērķiem. Uh, Ir 20 eh, miljardi, 21 miljards eh, eiro, kas jau ir apsolīti, kas jau ir uz gāda, un tas eh, varētu mobilizēt investīcijas līdz 350, 13-15 miljardiem eiro, kā jūs sakāt, bet mums tas šķiet masticami. Es uzskatu, ka būtu jāizmanto, nebūtu jāpārvieta nauda no esošajām programmām, piemēram, izpētai Es nedomāju, ka tas mums ļaus pavirzīties priekš. Un uh, šis plāns paredz to, ka publiskais sektors sektu pirmos uh, zaudējumus no investīcijām, ko gūtu privātais sektors. Un uh, vai mēs tiešām varam, vai, vai jums kaut ko neatgādina tas, ka mēs privatizējam pēļņu un socializējam zaudējumus? Domāju, ka mm, Manfrēds mūs aicināja konstruktīvi strādāt pie tā, lai mēs e, sniegtu konstruktīvu ieguldījumu šī plāna uzlabošanā. Un mums e, šķiet ir vairāk šādu priekšlikumu. Pirmkārt, e, jūs zināt, ka investori vienmēr salīdzina situāciju, vai viņš dosies uz kazino, lai, dot, lai likt uz kārtas naudu, ja viņam valsts garantē sekt zaudējumus Es nezinu, vai mums ir nepieciešama šāda kazino ekonomika. Un, ja Eiropas uh, investīcija banka ir nodrošinājusi 1 triljonu eiro ieguldījumiem reālajā ekonomikā, un lielākā daļa šīs naudas netiek izmantot, tad, manuprāt, tas ir šis kazino. Otr, otrais jautājums - izvairīšanās no nodokļu. Uh, maksāšanas. Jūs runājat par 21 miljardu, bet uh, um, lielās uh, starptautiskās uh, korporācijas izvairās no nodokļu maksāšanas, un uh, tas arī varētu sniegt ieguldījumu jūs plānā. Un pretējā gadījumā mēs turpinām turpināt ik gadu subsidēt fosīlās enerģijas izmantiešanu Eiropā vairāku mm, desmit miljonu, miljardu apmērā, un tas ir jāpārtrauc. Uh, Tas katru dienu mm, ir vienu miljardu liels uh, rēķins uh, Putinam, un uh, lūk, tādi arī ir tie pasākumi, ko mēs piedāvājam iekļautības plānā. Paldies! FD e frakcijas vārdā tagad vārds Oflīna kungam. Uh, well, I... Paldies! Man likās, ka Daži uh, darījumi Londonas Citijā bija diezgan dīvaini, bet izstāsta, ka komisijā ir vēl trakāk. Izskatās, ka jums nemaz nav 350 miljārdu, nemaz ne, nemaz ne tik. Izskatās, ka jūs vienkārši šeit vēlties izmest kaut kur naudu. Pat uh, et, OECD, ja BSL ir atzinusi, ka Eiropā visu laiku ir novērojama stagnācija. Jūs piedāvājāt risinājumu, bet patiesība ir tāda, ka pats transporta līdzeklis nav spējīgs iet uz priekšu, virzīties uz priekšu. Un um, mēs to saucam par citronu, kas ir jāmet ārā. Jūs izmantojat uh, valūtas maiņas, ris, valūtas maiņas kursu samazinājumu, lai risinātu šīs problēmas. Uh, un izskatās, piemēram, ka pie mums šī te pieeja tika izmantota, lai mazinātu krīzes sekas, un rīdzīgi notika arī Itālijā, Portugālē un Spānijā, kur radās būtiskas problēmas. Protams, ja mēs runājam par Vāciju, tur ir infrastruktūra, labas rūpnieciskās attiecības, lieliska izglītība, lielizmēra ekonomikas, dažādi vadoši zīmoli. Uh, bet ja jūs vēlaties, lai arī dienvidu daļa dzīvotu tieši tādā pašā valūtas maiņas kursā un līdzīgā struktūrā, tad tas ir vienkārši muļķīgi. Un ja mēs paskatāmies uz nodarbinātību, tad tur vienkārši ir kauns skatīties uz šiem skaitļiem ja mēs runājam par eh, Eiropas Savienību un pašreizējo sistēmu, es nedomāju, ka šeit mēs panāksim kaut ko labu. Paskatīsimies tikai uz dienvidiem, kas tur, ir notiek, kas tur notiek jo, manuprāt, ne 300 miljardi, ne 20 miljardi kaut ko šeit mainīts. Izskatās, ka jūs vienkārši nozogat eh, pasaules lieliskākajam kontinentam iespēju attīstīties nākotnē. Šeit vienkārši ir vēl viena Eiropas Savienības Turcija, vēl viens piemērs. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Annemanns. Pie politiskajām frakcijām nepiedarošā vārdā Animants kungs. Manuprāt, es nepārspīlēšu, ka runājot par jūsu pakotni, jāsaka, ka tas ir vienkārši fars. Nekam nederīgs dokuments. Tiek pārstrādāts kaut kas vecs un uzlikta jauna etiķete. Pilnīgi nederīgs. Uh, Jūs runājat par fondu izmantošanu un par. Un jāsaka, ka šī vienkārši ir nekam nederīga leikanna, kaut kādi nesakarīgi murgi, monopolistu nauda, un tā ir viena no jūsu lielākajām problēmām. Mēs jau visi esam dzirdējuši par skandālu, kas met ēnu uz komisiju. Un jūs vienkārši mēģinat šeit mums pūst miglu acīs. Jūsu ticamība jau tāpat ir apšaumāba, un jāsaka, jums vispār šādas ticamības nav. Paldies, un tagad padomas vārdā dosim vārdu ministram padokungam signor presidente onorevoli membri del parlamento signor presidente della commissione priekšsēdētāji godātie deputāti komisijas prezidente Junkera kunga iniciatīva nāk tieši laikā, jo mums izaugsmas rādītāji nav apmierinoši, un visiem tas ir acīm redzams un skaidrs izaugsmas eh, prognozes visu laiku pārskata, samazinot izaugsmas procentu, mēs virzamies uz stagnāciju, un inflācija jau ir pārāk zema pārāk ilgi. Mums ir jāizvēlas jauns ceļš uz izaugsmi un jārisina stagnācijas risks, un tas ir nepieciešams visai Eiropai mūsu darba plānā mēs esam iekļāvuši izaugsmi un bezdarbu jautājumus kā galvenos prioritāros jautājumus, kas prasa struktūrālās reformas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, gan arī investīcijas. Un investīcijas būs ārkārtīgi svarīgas, lai Eiropa atkal nostātos uz izaugsmas ceļa, jo investīcijas nodrošina pieprasījumu īstermiņā un stiprina gan pieprasījumu, gan piedāvājumu puses un arī palīdz nodrošināt izaugsmi ilgtermiņā. Jāsaka, investīciju samazinājums ir bijis dramatisks un šī tendence mums būtu jāaptur gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalībvalstīs ir jāveic dažāda veida reformas, piemēram, uzņēmējdarbības vidē un citas Dažās dalībvalstīs pieņemtās reformas jau ir radījušas eh, pozitīvu efektu arī blakus esošajās valstīs. Tā notiek integrētās ekonomikās, kā Eiropas Savienība. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz Banku Savienības eh, projektu pabeigšanu eh, vai, piemēram, uz automatizēto informācijas apmaiņu, lai izvairītos no nodokļu nenomaksas, tas viss ir radījis pozitīvs efektus un rada arī iespējas investīcijām. Ļoti bieži tiek runāts par dilemmu, par to, ka mums ir nepieciešams vai nu vairāk resursu vai projektu. Īstenībā mums ir nepieciešama abi. Ja mēs vēlamies vairāk projektu, mums nepieciešams vairāk resursu tieši vai netieši, nepieciešams finansējums. Ekofina darba grupa kurā piedalās arī dalībvalstis komisija un Eiropas investīcija banka, jau ir sagatavojusi konkrētus eh, rezultātus attiecībā uz finansējumu, kas varētu kalpot par nākotnes modeli. Junkera kunga piedāvātais modelis varētu spēlēt noteicošo lomu, lai stimulētu investīcijas un izaugsmi, kas būtu daudz ciešāk saistīts eh, ar citiem ekonomikas politikas aspektiem Eiropas Savienībā ECOFIN arī, protams, sniegs savu devumu nākošajā sēdē, kas notiks pēc dažām dienām. Mums ir nepieciešamas eh, gan privātās, gan valsts investīcijas, kā jau daži norādīja. Mums ir jānodrošina šo investīciju mobilizācija, lai nodrošinātu pozitīvu efektu. Uh, Iespējams, ka mums ir nepieciešama varbūt tāda uz risku vērsta investīciju kultūra, bet nu ir skaidrs, ka uh, jāiesaista arī uh, privātā puse, it īpaši uh, gadījumos vai situācijās, kad mums ir vāja kopējā pieprasījuma puse ekonomikā, kā rezultātā samazinās investoru ticība tirgiem Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, jāsadarbojas gan privātajai, gan valsts pusei, un, lai tas notiktu, ir jāuzlabo uzņēmē darbības vide, jāievieš reformas un jāizmanto arī jauni finanšu instrumenti. Es to redzu saistībā ar jauno kapitāla tirgus savienību, ieskaitot tātad banku sektoru, finansēšanu. Uh, Un, protams, ka nepieciešami arī vēl citi pasākumi, lai stiprinātu jau esošos. Visā šajā Eiropas investīcija banka var spēlēt ārkārtīgi nozīmīgu lomu, sadarbojoties ar nacionālajām investīciju bankām. Protams, ka tas jau notiek, bet mums ir nepieciešams pilnīgi integrēts resurs, lai nodrošinātu resursu efektīvāku izmantošanu, bet arī, lai tiktu nodrošinātas pietiekoši plašas zināšanas par projektu atlasi, uh, jo ir skaidrs, ka ir dažādi strateģiski investīciju sektori, izglītība, enerģētika, attīstība un citi, kas paši par sevi jau ir svarīgi, bet jāskatās arī uz to, kā šie sektori viens ar otru miedarbojas, kā viens otru papildina. Ir skaidrs, ka investīciju samazinājums Eiropā ir atvirzījis mūs no centrālās Romas tehnoloģijas ziņā, uh, bet skaidrs ir tas, ka jārīkojas ātri. Jo Eiropas pilsoņiem ir pieaugošas gaidas, un tas nozīmē, ka mēs varam arī viņus sarūktināt, un tieši tāpēc komisijas iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga, lai gan būs nepieciešams laiks, lai to ieviestu. Bet Līdz tam mums ir arī jārīkojas, piemēram, jāskatās konkrētiem projektiem, jāpiešķir nauda izpētēji, ražošanai. Mums ir jāsūta signāli, kas radītu uzticību dažādos līmeņos. Un darbu jau mēs varam sākt un varam kliedēt šīs bažas, e, ko ir radījuši, e, radījusi investīciju, radījis investīciju apjomu samazinājums privātajā sektorā. Un tādējādi ir zaudēta arī ticība politiķiem, politikai un arī institūcijām. Manuprāt, Junkara kunga piedāvātā iniciatīva ir tikai pirmais solis ārkārtīgi svarīgā virzībā uz ekonomiskā virziena maiņu, lai Eiropa varētu nodrošināt izaugsmi un darba vietu skaita pieaugumu. Paldies, Padona kungs! Vispirms došu vārdu komisijai un no sākuma vārds viceprezidentam Katainēna kungam. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Liels paldies par jūsu nozīmīgo devumu. Tagad mums būtu jāpievēršas dziļu sadarbību, lai realizētu šo plānu dzīvēi. Šodien Junkera komisija pilda pirmo solījumu, kur devām, kad mūs iecēla amatos. Mēs šodien liekam jums priekšā investīciju plānu, kas mainīs veidu, kā tiek izmantota val valstu nauda. Tirgu ir likviditātes eh, problēmas, eh, ir dažādi citi jautājumi, kas ir jārisina, bet tajā pašā laikā ir nepieciešami uh, ticami investīciju projekti, bet investīcijas netiek veiktas. Un tā tad ir šis te būtiskais trūkums. Ir skaidrs, ka risku novēršana neļauj šīs investīcijas veikt, un uh, valsts iestādes var spēlēt nozīmīgu lomu gan pieprasījumu, gan piedāvājumu pusē. Mēs varam nodrošināt ilgtermiņa finansējumu projektiem, kas ļautu mums izpildīt mūsu prioritātes dažādās jomās, piemēram, izpētes Eh, zinātniskajā, izglītības un citās. Lai gūtu panākums, mums ir jābūt vienotiem un inovatīviem. Un mēs to varam izdarīt tikai tad, ja jūs mūs atbalstī, atbalstīsiet, ja jūs atbalstīsiet šo investīciju plānu, kas ir ārkārtīgi ambicios, tajā pašā laikā nosūtot skaidru vēstījumu vēlētājiem, ka viņu balsis ir sadzirdētas. Runājot par papildus finanšu kapacitāti, varbūt šodien uz to nevajadzētu tikai vien koncentrēties, jo, protams, ka tas ir svarīgi, bet ir arī citas lietas. Nav jau tikai skaitļi uz papīra. Mēs piedāvājam arī būtisku investīciju reformu Eiropā. Mums ir jānodrošina, ka reāls investīcijas nonāk reālās ekonomikās un mēs radam reālas jaunas iespējas Eiropā. Investīciju plāns ir kā trīs stūris. Pirmkārt, mēs nodrošināsim, ka visi investētie eiro rada pēc iespējas lielāku atdevi ekonomikā. Otkārt, mēs eh, at, uzsāksim Eiropas strateģisko investīciju fonda darbību, kuru uh, finansēs no Eiropas investīciju bankas un no Eiropas Savienības līdzekļiem kopumā par 21 miljardu eiro. Tātad šis fonds spējas sniegt aizdevumus vairāk kā 60 miljārdu apjomā eh, un koncentrēsies uz augstāka riska investīcijām. Un es gribēju atkārtot, ka šis fonds vērsīsies eh, vai tiks izmantots augstāka riska investīcijām, sniedzot garantijas to arī izmantos, lai finansētu ilgtermiņa stratēģiskos projektus un nodrošinātu papildus finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Fonds spēs iegūt vairāk, eh, spē, eh, fonds spēs nodrošināt eh, un iegūt vairāk naudas no dažāda veida investoriem, nodrošināt zemāku risku. Uh, Tātad šīs investīcijas nonāks uh, reālā ekonomikā par kopējo summu vairāk kā 300 miljardi eiro. Tātad šis ir pamatīgs, uh, stabils plāns, kas balstās uz Eiropas Savienības uh, iepriekšējo pieredzi. Šeit nav runa par kompleksiem finanšu instrumentiem kā tādiem, bet par to, lai šīs investīcijas patiešām tiktu veiktas. Tie, kas saka, ka šī nav īsta nauda, es atbildu muļķības Šī ir reāla finansējuma iespēja par vairāk kā 60 miljardiem eiro, kas ļauj nodrošināt investīcijas reālos projektos un radīt reālas darba vietas. Bet šis nav kaut kāds atkal instruments, kas vienkārši izmaksās naudu un, un dārgi maksās visiem, nenodrošinot nekādu ilgspējīgu ieteksmi. Tagad mums ir jārīkojas no mūsu puses, tad ir jāiesaistās nacionālajām valdībām, sniedzot papildus kapitālu, un mēs aicinam dalībvalstis to patiešām dalīt, darīt. Eh, dalībvalstu iemaksas eh, fondā netieksies uz valstu eh, parādiem, jāveic arī dažādi veidi struktūrālās reformas, lai uh, dubultotu ietekmi uz eh, struktūra fondiem. Eh, pašlaik eh, lielākoties struktūra fondi tiek izmaksāti, vai struktūra fondu līdzekļi tiek izmaksāti grantu veidos, un tas ir jāreformē. Mums ir jānodrošina, ka šīs finansējuma iespējas ir daudz tālapējošākas un nodrošina lielāku ietekmi. Prezidenta kungs, deputāti, šī pakotne balstās uz politisko izvēli, vai mēs turpinam dzīvot kā līdz šim, un darīt to, cik līdz šim esam spējuši, vai izmantosim savu budžetu pēc iespējas efektīvāku, lai nodrošinātu lielāku spēju sniegt aizdevumus. Šī ir jauna pieeja Eiropas līmenī, lai izmainītu to, kā tiek izmantota uh, valstu nauda. Otkārt, mums ir jānodrošina, ka šī nauda nonāk reālā ekonomikā. Kopā ar Eiropas investīciju banku mēs veidojam tādu caurskatāmu kanālu investīcijām. Un ir nepieciešams arī palielināt eh, tehnisko palīdzību, lai eh, tiktu izmantoti daudz inovatīvāk finanšu instrumenti dalībvalstīs. Tas ir tas, ko lūdz investori. Nauda tirgos ir, bet investoriem ir nepieciešami labi strukturēti kvalitatīvi projekti ar piekļuvu caurskatāmai informācijai. Mūsu darba grupa pašlaik jau ir noteikusi apmēram tūkstots projektus, kuri ir jāizvērtē. Mēs gribam piešķirt Eiropas marķējumu visdzīvotspējīgākajiem projektiem. Mums ir nepieciešams drošas investīcijas nākotnē. Nevis vēl kaut kāds burbulis. Uh, Tieši tāpēc mēs piedāvājam Eiropas līmeņa garantijas augstāku risku investīcijām kopā ar ilgtermiņa projektiem, kas atbilst mūsu strateģiskām prioritātēm. Kopā tie ļaus mums eh, virzīties uz priekšu ātri un nodrošināt ilgspējīgas investīcijas nākotnē. Treškārt, mēs gribam nojaukt barjeras investīcijām privātajā sektorā. Mums ir jādara vairāk, mums ir jāstrādā ar dalību valstīm, lai atjaunotu Eiropu ar struktūrālām reformām un radītu labvēlīgāku vidi investīcijām, eh, lielāku konkurētspēju un radītu arī vairāk jaunu darba vietu. Mēs vēlamies veidot dažādus vienotos tirgus, piemēram, enerģētikas, digitālo publisko iepirkumu un tam līdzīgi, kas ļautu novērst dažādas barjeras investīcijām. Piemēram, uzņēmumi, kas ražo digitālos eh, produktus, viņiem jau ir vienotais tirgus ASV, bet ne šeit. Ir daudzi, kas vēlas investēt enerģētikas sektorā, bet līdz nebūs šīs enerģētikas savienības, viņi nevarēs eh, to darīt tikpat viegli, kā, piemēram, pārtiks ražošanas sektorā un līdzīgi arī attiecībā, piemēram, uz publisko iepirkumu un citiem sektoriem. Un tieši tāpēc aicinu arī kolēģis eh, komisārs pabeigt darbu pie vienoto tirgu izveidas dažādos sektoros jeb jomās. Mēs strādāsim kopā, lai nodrošinātu kapitālā tirgus savienību. Mums ir nepieciešams arī labāks finanšu sektors, kas labāk strādāt ar MVU. Man šī vienotā tirgus dimensija trešā vai trešā uh, um, trīsstūra šķautne ir vissvarīgākā, jo tas ļaus uz visiem laikiem izmainīt Eiropu. Protams, ka tas nenotiks vienas dienas laikā, bet mēs varam panākt šīs izmaiņas, ja apņēmīgi strādāsim. Tā ir tā mūsu kopējā reakcija, mūsu kopējā rīcība. Un šīs trīs šķautnes ir nepieciešams, lai investīcijas nonāktu Eiropā, jo visas šīs šķautnes atbalsta un stiprina viena otru. Daži saka, ka investīcija fonda līdzekļi nav pietiekoši, bet mums nav nepieciešams, mēs nevēlamies uzlikt lielāku slogu uz nodokļu maksātājiem, jo nav jau runa tikai par milzīgām naudas summām, kas ir bankā. Mēs izmantosim relatīvi nelielas summas, lai mazinātu vai kliedētu šo baiļu faktoru, un izmantosim naudu, kas jau tur ir un gaida, ka to izmantos. Mums ir pietiekoši daudz naudas, lai iedarbinātu motoru, un tad arī uh, transporta līdzeklis virzīsies tālāk pats. Ja dalībvalstis uzskata, ka šo līdzekļu nepietiek, viņas, protams, var iemaksāt arī savus līdzekļus. Lai gūtu panākums, dalībvalstīm ir jāpieņem drosmīgi lēmumi, un arī Eiropas centrālajai bankai būs jāpiedalās. Protams, ka šis nav kaut kāds vienots maģisks risinājums Eiropas ekonomikas pārveidei, bet tas ir ļoti nozīmīgs aspekts. Ja mēs ieviesīsim visus trīs plāna elementus, mēs mainīsim Eiropas investīciju ainavu pastāvīgi un struktūrāli uzlabosim to. Tāpēc visi strādāsim kopā, lai investīcijas patiešām efektīvi darbotos Eiropā. Lielas paldies! Paldies, Katēnena kungs. Līdz ar to diskusiju esam noslēguši.